witam państwa ponownie. kolejny punkt porządku obrad. Tagad ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Knuta Flekensteina ziņojums tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma. Flekensteina kungs, starp citu, pats nāk no ostas pilsētas. Došu viņam vārdu. Lūdzu, Flekinšteina kungs. Paldies, priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Jau uh, kopš diskusiju sākuma par pirmo.